attiec uz pulksteni pieciem, un ja neviens neiebildīs, tad tie tiks pieņemti kā akceptēti. Tagad mēs varam pāriet pie Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu pēc 2020. gada. Lūdzu vārds Bolks kundzē. Dargo priekšsētāji, godātie deputāti, liels paldies par šo iespēju apmainīties ar viedokļiem kopā ar jums par Eiropas parlamenta gaidām saistībā ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu pēc 2020. gada. Komisija plāno pieņemt savu priekšlikumu jaunajam CEF regulējumam 6. jūnijā. DFS pakotni, kas tika pieņemta 2. maijā, jau nodrošina dažas galvenās vadlīnijas attiecībā uz uh, pamatstruktūru un prioritātēm saistībā ar CEF. Mēs uh, visi apzināmies, ka transporta infrastruktūrā ir ārkārtīgi liels nepieciešamības. 21. līdz 27. periodam mēs uh, aplēsām, ka tikai paša pamatīkla izveidošanai būs nepieciešami 350 miljārdi investīciju. Papildus mums ir daudz aktīvāk, noteiktāk jācīnās pret uh, oglekļa izmešiem un digitalizācijas radītiem problēmām transporta sektorā. Transporta sektors ir viens no vērtību veidotājiem Eiropas Savienībā, taču efektīvs un savienojumiem instrumentiem ir jābūt viediem, ilgtspējīgiem, iekļaujošiem, drošiem. Un tādēļ esmu piedāvājis modernizēt CEF. Tas Tā ir viena no daudzām programmām, kur komisija ir piedāvājusi jaunus budžeta līdzekļus. Šeit ir paredzēta apmēram 42,3 miljārdi eiro, no kuriem 36,6 miljārdi būs paredzēti tieši transporta sektoram. Mūsu priekšlikums ir saglabāt pašreizējo budžeta līmeni, eh, kas ir 11,5 Attiecīgi 8 un 11 miljārdi konkrētajām programmām. Papildus mēs uh, piedāvājam 6,5 miljārdus nodrošināt divpusējās izmantošanas transporta infrastruktūra izveidošanai gan civilajām, gan militārajām vajadzībām. Vēlos atsaukties uz uh, parlamentā rezolūcijas priekšlikuma pieminētiem sešiem, manuprāt, jo īpašajiem punktiem sākumā par prioritātēm. Pilnībā piekrītu tam, ka ir nepieciešams ievērot pareizo līdzsvaru starp jaunas infrastruktūras attīstību un esošās modernizāciju. No vienas puses piekrītu tam, ka mums galvenokārt jākoncentrējas uz tīkla izstrādi, īpaši pievēršot prioritāti pārobežu savienojumiem un trūkstošajiem posmiem, kā arī galvenajiem koridoriem tīklā. Šeit ir jāturpina darbs, lai nodrošinātu lielo projektu noslēgšanu, kurus atbalsta pašreizējā programma. Taču no otra, otras puses daudz lielāku uzmanību ir jāpievērš esošās infrastruktūras modernizācijai. Mums ir nepieciešams uzturēt pūliņu saistībā ar RTMF, Cēzaru, lai noslēgtu šo pārvietošanu Tāpat arī ir jāatbalsta arī digitalizācijas pasākumi. Mēs vēlamies atbalstīt uh, mobilitātes pārēju, lai pāriet uz uh, autonomu mobilitātes sistēmu, integrētu jaunos modeļus, jaunajos mobilitātes servisu pakalpojumos. Un vienlaikus mēs vēlamies uh, padarīt mūsu tīklus daudz drošākus, noturīgākus pret, pret klimata pārmaiņām un dabas katastrofām. Šajā sakarībā geogrāfiskā nošķiršana starp eh, visaptverošo un pamata tīklu nevienmēr ir tik būtiska. Attiecīgi mēs piedāvājam visaptveroša tīkla atbalstīšanu, kur tas būs aktuāli, un to var panākt tikai strādājot kopīgi Ar to es arī vēlos pāriet pie nākamā savas runas punkta - sinerģijas starp transportu un digitālajiem un enerģētikas sektoriem, piemēram, automatizētā mobilitāte, radīs jaunas iespējas šādas sinerģijas izmantošanai un nodrošinās arī tādu tīklu un ietvaru, kas būs pēc iespējas atvērtāks sinerģijām. Šajā sakarībā mums ir jānosaka zināmi kritēriji, īstenošanas posmā ar iespējamiem elastības risinājumiem. Trešais punkts - kohēzijas aploksne. Balstoties uz komisijas piedāvāto priešlikumu saistībā ar kohēzijas pontiem, vien, fondiem 11,2 miljārdu ietvaros, kas ir paredzēti CEF īstenošanai un pārvaldībai saskaņā ar CEF noteikumiem. Protams, ka šis kohēzijas fonda līdzfinansējums tiks uh, piemērots, taču mēs uzskatām, ka šeit ir nepieciešama vairāk līdzekļu ieguldīt pārobežu savienojumu īstenošanā. Ceturkārt, vēlos uh, runāt par investīcijām Eiropas Savienībā, par komisijas piedāvāto instrumentu modernizāciju, lai jau esošie visi pieejamie in finanšu instrumenti tiktu apvienoti vienā Eiro Eiropas investīciju instrumentā. Tas dos uh, ievērojumu ieguldījumu CEF uh, Runājot par savienojumiem un garantijām, mums ir eh, jāizman, jā, jāpiedāvā iespējas, ka var izmantot gan Eiropas Savienības finansējumu, gan privāto, gan ne Eiropas Savienības finansējumu, nodrošinot arī zināmas um, garantijas. Tad nākamais punkts - militārā mobilitāte. Tā ir ļoti būtiska sastāvdaļa jaunajā drošības uh, sektora iniciatīvajā. Šeit ir piedāvāts 6,5 miljārdi eiro budžets, kur īstenos eh, CEF ietvaros, lai pielāgotu civilo infrastruktūru militārajām vajadzībām. Proti tās investīcijas, kas nepieciešama militārās mobilitātes vajadzībām, uh, tās arī pilnībā varēs piemērot uh, civilajām mobilitātes vajadzībām. Un mans noslēdzošais sastais punkts par enerģētiku. Eiropas Savienības klimata pienākumi pieprasa attiecīgas investīcijas infrastruktūrā, lai īstenotu dekarbonizāciju energosistēmās. Elektrības tīkli būs ievērojamā apmērā jāmodernizē, jāizteno ja plaša apjoma digitalizācija, lai nodrošinātu attiecīgu pārvaldījumu. Iespējams, pat daži tīkli būs jāpārveido tādā veidā, kur gāzi aizstās arī uh, ievērojams uh, daudzums atjaunojamo enerģijas sastāvdaļas. Šajā sakarībā ir nepieciešams ir attiecīgas investīcijas, un tas būs e, jo īpaši būtiski uh, kur šī infrastruktūra nodrošina arī tādus aspektus kā piegāžu drošība, investīt, inovācijas vai drošība. CEP šeit spēlēs ar vien lielāku un nozīmīgāku lomu. Tādēļ attiecīgi ir nepieciešama ļoti ambicioza finanšu aploksne šim projektam, kā arī atbalsts sinerģijai, ko jau iepriekš pieminēju, kur transports, enerģētika un digitālā joma var sastrādāties kopā. Tāpat arī CEF būs nepieciešams atbalsts eh, daudziem lieliem projektiem, lai nodrošinātu energo drošību. Tātad mēs es raugamies uz eh, ambiciozu, taču reālu CEF nākotni un ceru, ka varu paļauties uz jūsu Eiropas parlamenta atbalstu, lai dotos uz priekšu. Paldies! Thank you, Paldies, komisāres kundze! Un tagad politisko grupu vārdā, ETP vārdā Marinesko kungs pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisāris kundze. Pateicos par jūsu sagatavoto informāciju. Ir skaidrs, ka transporta, telekomunikācija un enerģijas infrastruktūras ir ekonomikas pamats. To eh, tā augstu vērtē arī dalību valstis, tāpat kā komisija. Līdz šim tas ir bijis veiksmīgs projekts, ir bijušas lielas investīcijas, piemēram, arī dzen lidostās. Pārsteidzoši ir tas, cik liela summa ir paredzēta pēc 2021. gada. Kaut arī ir zināms apmulsums ar skaitļiem, kuri mums tika nosaukta arī tātad pie pašreizējās cenas un konstantās cenas un infrastruktūras militārai aspektām nu, tas ir jāprecizē. Tomēr es gribētu atgādināt, ka 2011. gadā komisija ieteica 50 miljārdus, tagad šī te summa ir mazāka nekā 2011. gadā un mazāk arī nekā pat labam paredzēts, it īpaši saistībā ar transportu. E, tāpēc es e, domāju, ka e, jums ir vēl tomēr vairāk jāpapūlas, lai pārveidotu šo te summu tīpaši transporta jomu. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs. Un Un tagad sociālistu un demokrātu vārdā Ajala Senderas kundze viena minūte. Paldies, priekšstādātāja kungs! Mm, jā, mm, mēs patiešām būtu labprāt eh, redzējuši, ja mēs ietu visi kopā, nevis Marinesko kungs viens pats izrautos priekšplānā. Tāpēc mēs esam vienas prātis ar Alde un vēlamies to, lai parlaments ieņem spēcīgāku pozīciju, eh, sagatavojot eh, spēcīgāku cef nākamajam gadu posmām jo Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments ir bijis veiksmīgs. Desmit gados ir bijušas veiksmīgas investīcijas ar pievienotās vērtības nozīmi, tīpaši enerģētikas jomā. Skatoties uz nākamo plānošanas periodu, mums ir jābūt realistiem. Pat labam 12-13% samazinājums ir reāls. Tas nozīmē, ka cīņa notiek par to, to, ka plāns atkal ir jānostāda uz kājām un uh, tā nepieciešamā sinerģija starp transportu un enerģiju, um, lai eh, tā jau nāk. Un tiek jau ražotas tīrās automašīnas, bet patērētāji nezin, kā tās izmantot. Ko mums vēl vajag? Mums ir vajadzīga valstu iesaistīšanās, eh, kuras līdz šim savas programmas ne, neīsteno. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad EKR vārdā Zlatovska kungs viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Komisāres kundze, es biju gandarīts eh, par to, ka jūs eh, Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta programmu novērtējāt kā ļoti nozīmīgu. Eh, tā patiešām kohēzija ir ļoti laba. Nākotne pēc 2020. gada tas jau ir jautājums par Eiropas un Transeiropas satiksmes tīkliem. Uh, Tie ir arī uzņēmumi un uh, koridori, kas vēl nav izbūvēti. Ir uh, runa arī cen, uh, par finanšu stabilitāti, bet ne tikai. Ir runa par turpinājumu un piesaisti uh, pa sauszemes ceļiem kā viss risināsies tālāk, ir jātīstas eh, mobilitātei, automatizācijai, eh, tas ir dažādas mobilās pakotnes sastāvdaļas jo eh, CEFTE ir runa par infrastruktūru finansējuma programmām, kuras pat labam tiek apdraudētas līdzekļu samazinājuma dēļ, ir tīpaši kohēzijas jomā. Lūdzu, vairāk naudas komisāres kundze. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad vārds eh, vicepriekšsēdētājiem Telečka kungam Aldes vārdā viena minūte. Komisāres kundze, es eh, gaidu rītdienas eh, sarunas par rezolūciju ar maniem kolēģiem. Esmu pārliecināts, ka mēs sagatavosim labu dokumenti. Eh, jūs eh, personīgi esat bijusi ļoti aktīva. Protams, eh, ka būs izaicinājumi un būs arī negatīvie signāli par vienu jau tika runāts. CEF ir veiksmes stāsts, protams, bet ja mēs paskatām konkrētāki, kur tiek koncentrēti finanšu līdzekļi, tad mums ir 12 līdz 13 procenti samazinājums. Parlaments, lielā daļa parlamenta to nesaprot nesaprātījis. E, runājot par novērtējumu, es domāju, ka no Eiropas koordinētāju puses e, ir jāsaka, ir jānovērtē progress un jāparāda e, tas mūsu iedzīvotājiem. Varbūt nav tik daudz runas par naudu kā par rezultātu. Piezīmes attiecības ar apvārsni 2020 vai citām programmām. Otrakārt, mēs, at, mēs atbalstām uh, tālāku veiksmīgu investīciju norisi, un treškārt mums ir jāsaprot, ka e, te mums ir vai nu jāizmanto situācija, vai arī jāpaliek zaudētājiem. Paldies! Grazie, kolēga! Jades. Paldies! Un tagad e, Silikjotas kungam go NGL grupas vārdā. Lūdzu, viena minūte, lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Es eh, vēlos jums pateikties, eh, godātā Bulks kundze, un mēs eh, vēlamies radīt infrastruktūru transporta, transporta nozarē un energo nozarē bet mums tas neizdosies, ja mēs samazināsim atvēlēto finansējumu šīm abām nozarēm, un tas ir tas, ko komisija grasās darīt. Junkerkungs vēlas investēt tikai un vienīgi tādās jomās, kur var piesaistīt privātos investors un arī kur peļņa privātajiem investoriem e, šķitīs interesanta. Bet par militāro nozaru runājot, e, komisija to savā programmā ir ierakstījusi. Uh, Es tomēr domāju, ka mums eh, vajag izveidot, pareizi sakot, finansēt tādas programmas un nozars, kas nāk par labu visai sabiedrībai un nevis tikai atsevišķo interesēm. Tam mums ir nepieciešams savādāks eh, tiesību aktu kopums. Uh, Bet eh, šobrīd ir ļoti liela atšķirība starp iedzīvotājiem un Eiropu, un to jūs tikai veicināsiet. Un tagad Vanden Kampkungam EPP grupas vārdā vienu minūti. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs. Šonakt pulkstens jau ir desmit pār desmitiem. Mēs runājam par ļoti veiksmīgu programmu, tā saucamā Connecting Europe programmu kas eh, sevī ietver ne tikai transporta nozari, bet arī elektrokomunikācijas un telekomunikācijas. Es personīgi uzskatu, ka tā ir viena no visu laiku Eiropā īstenotajām veiksmīgākajām programmām. Šeit mēs nerunājam par subsīdijām vai par eh, dažādu varas iestāžu sadarbību, mēs runājam par Eiropas Savienības nākotni, kuru mēs veidojam tagadnē un mūsu šāna, š, š, šī vakara debatas, kuras uzsāka Bulkas kundze, ir svarīgi saprast, ka CEF ir sācies jauns etaps. To jau jūs eh, pieminējāt, godātā Bulks kundze, bet eh, es vēlējos dot eh, savu artavu šajās debatēs. Paldies, saka prieksēdētājs, un tagad dodu vārdu Demontas kundzei vienu minūtu lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs, godātā komisārs kundze. Šodien mēs diskutējam par infrastruktūras savienošanas instrumentu, bet atminēsimies, ka mēs runājam par laika posmu pēc 20. gada, tātad ilglaicīgi, bet ilglaicīgi man ir nepieciešams kā labs plānojums, tā arī pietiekams finansējums. Daudz tiek runāts par Eiropas budžeta samazināšanu dažādu apsvērumu dēļ, bet uh, diez vai tas mums palīdzēs īstenot mums vēlamās uh, programmas. Eiropas vienotums ir arī fizisks vienotums, un es uzskatu, ka šis eh, tīkls TNT būtu jāattiecina eh, arī uz perifērajiem Eiropas reģioniem. Eiropai ir jānodrošina visa tīkla pārvaldība, prieksēdētājs. Un tagad eh, Salīnī kungam vienu minūtu lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs, godātā komisārs kundze. Tā tad eh, Marinesko kungs jau runāja par eh, CEF, par šo jauno regulu, un eh, es uzskatu, ka mums beidzot ir jāsāk runāt par Eiropas Savienībai svarīgām prioritātēm. Tātad izveidot šo savienošanu, kas ir tik ļoti svarīga, un CEF ir bijis sava veida garants investīcijām infrastruktūrās Inovācija ir svarīga. Inovācijas un jaunrada kaut vai, piemēram, alternatīvu e, degvielas e, avotu izstrādē. Ļoti labi ir izstrādāta pirmā daļa, bet e, es uzskatu, ka mums nevajadzētu samazināt šīm programmām finansējumu. Raudzīsimies, kā šis mehānisms strādā, metode ir izrādījusies dzīvot spējīga, tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu to, šo iesākto darbu turpināt priekšsēdētājs. Un tagad pārējām pie brīvā mik mikrofona procedūras. Pieci ir pieteikušies, pirmajam došu vārdu Milan Monokungam, priekšsēdētāja kungs, godātā komisārs kundze. Transports ir izšķirīgs Eiropas funkcionēšanai. Tas ir svarīgs Eiropas vienotībai, tas ir svarīgs Eiropas arī garīgam vieno, vienotības procesam, ja vēlaties. Gan sociālā, tā teritoriālā vienotība veicina iekšējā tirgus stiprināšanu, bet mums eh, šeit ir jāiekļauj arī attālie reģioni. Tātad Eiropa ir jādara daudz vairāk transporta loma, jomā, un es ceru, ka pēc 2020. gada, mēs pat varam runāt patiecībā pēc 30. gada, mums ir jāliek uzsvers uz ļoti svarīgiem infrastruktūras projektiem. Es uzskatu, ka mums ir jāstrādā pie jaunu koridoru celtniecības, plānošanas. Tikai tā mēs varēsim veicināt Eiropas vienotumu. Tā saucamais Atlantijas koridors, ko pieprasa Spānijas valdība un kas galvenokārt attiecas uz Iberijas pusēls rietumu daļu un tās attīstības. Ceru, ka e, budžets tam būs pietiekams. Prieksēdētais, paldies! Un tagad dod vārdu Marijas kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments pēc 2020. gada ir ļoti nozīmīgs, taču tām ir nepieciešama arī līdzekļi, tādēļ nekādā gadījumā tie nedrīkst tikt samazināti. Ir jāstiprina inovācijas, savienojami un vienlaikus ir jāatbalsta arī tās valstis un reģioni, kas ir atrodas ļoti tālu. Tas jo īpaši attiec uz Grieķiju, taču vēl jo īpašāk uz. Uh, Egejas jūras salām, kas ir burtiski nogrieztas no pārējās Eiropas. Un tām ir attiecīgi jāparedz uh, normas transporta sektorā. Ir jānodrošina pietiekams daudzums līdzekļu un pasākumu, lai īstenotu dinamisku attīstību transporta sektorā. Protams, es piekrītu arī tam, ka ir jāmodernizē jaunie transporta eh, līdz šim esošie transporta tīkli. Paldies. Nākamais runātājs Benito Zituāgas kungs, lūdzu. Šo instrumentu CEF varētu nodēvēt par nodokļu fondu. Kādēļ? Tādēļ, ka. Kā ir veidotas um, miljārdu lielas uh, infrastruktūras, izmantojot uh, fosilo kurināmo. Tāpat šeit tika piesaistīts arī bīskais līcis. Tika investēti milzīgi daudzumi eiro. taču no pilsoņu puses eh, tika iesniegtas ļoti daudz eh, petīcijas pret šiem satiksmes projektiem Biskais līcī. Tas ir saistīts ar ļoti vienkāršiem iemesliem, ar milzīgajām izmaksām. Un turklāt uh, visu laiku tiek konstatēts, ka cenas eh, pieaug un šie jaunie savienojumi neveicina atjaunojamo resursu izmantošanu tieši otrādi. Piemēram, eh, saistībā ar vēja enerģijas izmantošanu šeit tika palielināti dažādie ierobežojumi, un mums ir tā jārīkojas dekarbonizācijas laikā. Paldies, nākamais runātājs Navako kungs. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es ticu tam, ka mums eh, nevajag eh, nekādu budžetu, lai reklamētu Eiropas Savienību. Mums pietiek ar tiem rezultātiem, kurus nodrošina CEF. Jo mūsu Eiropas ceļos uh, tagad ir daudz vairāk politikas nekā asfalta, tam es tā ticu. Un es uh, ticu, ka. Kā satiksmes eh, negadījumi lielākie izraisītāji ir tieši šie sastrēgumi, kas rodas eh, pīķa vietās. Un tādēļ ir nepieciešams cef. Mēs piekrītam, ka ir jānoslēdz ten desmit, eh, ten tē tīkli, taču vēl joprojām nenodrošinam pietiekamā apmēra budžetu tam. Un, manuprāt, mums jārīkojas daudz labāk nekā līdz šim. Kaut gan šobrīd mums ir jāatzīst, ka problēmas saistībā ar šo instrumentu ir tiešām ievērojamas. Un es domāju, ka mums tur jārada vēl papildu instrumenti, lai varētu ietekmēt dalībvalsts, lai piespiestu tās realizēt TNT tīklu pēc iespējas ātrāk. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Lopes kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Komisija turpina saldināt savu piedāvāto priekšlikumu, taču jūs neatzīstat realitāti. Attiecībā uz CEF šeit tiek nodrošināts arī iespējas privātajam valsts finansējuma izmantošanai izmaksas ir pieaugušas e, tieši parastajiem pilsoņiem. Tika piedāvāti dažādi priekšlikumi un izmantoti arī kohēzijas līdzekļi. Šo projektu īstenošanā tiek noteikti arī dažādi kritēriji Un mēs no Portugāles puses vēlamies, lai daudz spēcīgāk tiktu izmantot uh, valsts, uh, tiek iesaistīta valsts šajā projekta īstenošanā. Paldies! Komisārs Kūnze, tagad došu vārdu jums noslēdzošajiem vārdiem. Priekšsēdētāj kungs, godātie deputāti, liels paldies par šīm debatēm. Tas atkārtoti apliecina visu pozitīvo saistībā ar pašreizējo CEF un arī turpmāko situāciju pēc 2020. gada gan attiecībā uz budžetu, gan instrumentu prioritātēm. Šis periods pēc 2020. gada būs izšķirošs, lai nodrošinātu veiksmīgu TNT tīklā īstenošanu kurus palaist līdz 2030. gadām. Es jo īpaši ņēmu vērā jūsu pausto interesi saistībā ar prioritātēm un sinerģijām, nodrošinot atbalstu infrastruktūras projektiem. Vēlos tagad uh, mazliet eh, komentēt dažus no jūsu priekšlikumiem. Runājot par CEF budžetu. DFS priekšlikumā ir iekļauts ambiciozs projekts eh, CEF nākotnēji. Tā ir viena no retajām programmām, kur budžets ir palielināts un sasniedzis 26,6 20, miljārdus budžetus. Tas ir par 6% vairāk nekā pašreizējā eh, projekta posmā piešķirtais. Šis eh, DFS priekšlikums nodrošina ne tikai esošo uh, CEF instrumentu atbalstu esošās aploksnes ietvaros, bet šeit ir iekļauts arī militārās mobilitātes vajadzības. Šajos smagajās laikos, kad apvienotā karaliste pametīs Eiropas Savienību, tas ir lielisks panākums, kas nozīmē, ka CEF komisija atzīst kā efektīvu instrumentu, kas rada reālas vērtības Eiropas vienotajā tirgū. Vēlos uzsvērt to, ka visi līdzekļi, kas tiek nodrošināti militārajai mobilitātei, ir paredzēti divējādai lietošanai. Šī infrastruktūra būs arī civilām vajadzībām izmantojam infrastruktūru, tādu tā būs pirmkārt, un tad to varēs izmantot arī militārām vajadzībām. Runāt par sinerģijām starp transporta, enerģētikas un digitālo sektoru. Šeit mēs īstenojam kopīgas darba programmas ar kopīgu finansējumu un iespēju piemērot vislaukstākās līdzfināšanas likmes šajā sektorā. Mums šeit ir jānosaka vēl skaidri kriteriji, kādā veidā šīs sinerģijas norisināsies. Vēlreiz vēlos uzsvērt to, ka izmantot vai zaudēt princips paliks par vienu no CEF pamatprincipiem, kas bija viens no veiksmīgākajiem principiem, kādēļ mums izdevās panākt šādus rezultātus jau pirmo trīs eh, gadu laikā, kopš mūsu komisija ir strādājusi. Rezultāti ir vairāk nekā 90% apmērā. Un varbūt noslēdzošais komentārs runājot par prioritāriem projektiem. Uh, kurus pieminēja deputāti. Jāatzīst, ka daudzas dalībvalsts piedāvāja jaunas sadaļas, un mēs nevarējām pilnīgi visas uzņemt. Taču ļoti daudzas no tām tiks uzņemtas. Protams, tikai tās, kas ir saskaņā ar regulas attiecīgo pielikumu. Noslēgumā vēlreiz liels paldies par to, ka devāt man iespēju iepazīstināt jūs ar šo sākotnējo mūsu priekšlikumu struktūru, kuru publicēsim jūnija pirmās nedēļas laikā. Tāpat arī liels paldies par jūsu pausto atbalstu. Es lūkšu jūs to uzturēt un ar prieku gaidu arī turpmākās diskusijas turpmākajos mēnešos ciešā sadarbībā ar saviem kolēģiem, kas ir atbildīgie par enerģētikas un digitālo sektoru, kas nodrošinās mums eh, progresu šajā tik būtiskajā sektorā. Lielas paldies, eh, komisārs kundze!